Ībā ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski par tālidomīdu. Pirmais runātājs uh, ir uh, Gonzales, Gonzales Spons. Kāpēc talidomīds, tāpēc, ka tās ir medikaments, ko izgudroja nācijas laboratorijās, kas tika pārdot līdz 61. gadam, tāpēc, ka tas izraisa jaundzīvošo malformācijas, tāpēc, ka neviens neaizliedza, lai tiktu ražots un izplatīts šis medikaments starp sievietēm stāvoklī, tāpēc, ka ļoti daudzi ginekologi saņēma dāvanas par tā parakstīšanu, tāpēc, ka vairāk nekā 10 tūkstoši bērni ir piedzimuši bez locekļiem vai ar saīsinātiem locekļiem, tāpēc, ka tas var likties meli, bet tā tas ir, tāpēc, ka upuriem bija jāgaida 50 gadi. Uh, līdz tiem, kāds lūdz eh, piedošanu, tāpēc, kā Eiropas valstu valdības pievēra acis, tāpēc, ka tā ir vislielākā veselības eh, aprūpas traģēdija Eiropas vēsturē, tāpēc, ka mātes, kuras eh, saņēma šo medikamentu, vienīgās jutās vainojamas un ļoti daudzas no tām nav saņēmušas atvainošanos, tāpēc, ka visas Eh, šīs mātes ir nevainīgi eh, upuri, un viņas vienīgās mīl savus bērnus. Tāpēc, ka šodien Eiropas parlamentā notiek šīs debatas, šī ir humāna drāma, kur nepieciešams Eiropas risinājums. Uh, un ir kauns, ka 50 gadu garumā nav atrasts risinājums. Tāpēc, ka manā valstī Franko diktatūras eh, laikā medikaments tika atsaukts trīs gadus vēlāk, tāpēc, ka Spānijā bija 500 upuri, tika atzīti 24, tāpēc, ka Spānijā neviena valdība, neviena um, partija, tā skaitā manējā, nevēlējās risināt skarto personu problēmas. Uh, tāpēc, ka tie ir saucieni pret debesīm, tāpēc, ka Spānijā upurs slēpa diktatūra un aizmirsa demokrātija, tāpēc, ka eh, medikamenti, kas saturēja talidomīdu, tika izmantot līdz 65. gadam, tāpēc, ka mēs visi esam varējuši bū, kļūt par talidomīdu upuriem. Tāpēc, ka nekad nesmu juties drošākā aizstāvot šo jautājumu no savas deputāta vietas. Kāpēc talidomīds? Tāpēc, ka talidomīdu upuri, e, viņu veselība pasliktinās, viņi nesaņem nekādu reparāciju, nekādu ārstēšanu, rīt būs pārāk vēl. Mums ir jārod taisnība. Thank you very much. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Grods. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Patiesībā tas ir skumji, ka mēs tagad tik ilgu laiku pēc šī talidomīda skandāla runājam par to, ka mums ir mēram 900 upuru cietušo, kuri nav saņēmuši attiecīgu kompensāciju un ka vēl joprojām nav risinājumu. Esmu pateicīgs komisāru kungam, ka viņš šodien atrodas mūsu vidū un ka mēs izdaram spiedienu uz atsevišķo valstu valdībām, kuras šo produktu, talidomīdu, pieļāva izplatīt ar licenšu palīdzību. Ir nepieciešams kompensēt, un beidzot ir pienācis šis laiks, jo cietušie ar smagām ciešanām dzīvo savu ikdienas dzīvi, Mums ir jāizdara secinājumi, jāizdara spiediens, jāsūta signāls to valstu galvaspilsētām, kuras šis skandāls skāra, kur šie cilvēki dzīvo. Savstarpēji vainas uh, norādīšana vai vienas valsts vainošana, tas neko nedod tiem cietušajiem. Manuprāt, ir labi, ja mēs rīkojamies vienoti, nosūtam vienotu signālu, ka mums ir Eiropas risinājums tiem, kuri nesaņēma kompensācijas par no Kontergāna fonda. Un šiem cilvēkiem pēc iespējas ātrāk jāsaņem kompensācijas. Es arī ar nepacietību gaidu padomas reakciju. Diemžēl viņu sēdekļi šodien ir tukši. Es būtu vēlējies, lai šeit būtu pārstāvēts dažas dalībvalsts un uzklausītu mūsu teikto. Taču iespējams, ka mēs nosūtām pirmo signālu, neatkāpsimies no šīs lietas, turpināsim cīņu, lai šie 900 cilvēki, kas līdz šim nav saņēmuši pienācīgas kompensācijas, uh, lai tiktu ievērot viņu tiesības, viņi saņemtu kompensācijas, lai viņi gūtu taisnīgu kompensāciju. Paldies, nākamā runātāja Gerlings kundze. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti daudz cilvēku uzskata talidomīdu kā vēstures uh, jautājumu, ar kur nodarbojas pagājušajā gadsimtā, taču nekas nevar būt tālāks no patiesības. Uh, šis stāsts vēl nav beidzies, tas vēl projām turpinās. Ļoti daudzi talidomīdi izdzīvojušie un viņu ģimenes Eiropā ir cietuši jau 50 gadus un dara to vēl joprojām, jo trūkst attiecīgas fin finanšu palīdzības, viņi nevar apmaksāt savas dzīvošanas un veselības izmaksas. Viņi negrib dzīvot luksusā, nē, viņi grib piedzīvot uh, ierastu, normālu komfortu bez sāpēm tiem, kuriem bija grūtības strādāt pilnvērtīgu darba laiku, ir grūtības pārvietoties, bieži vien šie cilvēki ir arī depresīvi papildus šīm fiziskajām problēmām. Un kas tad var palīdzēt? Daudzas valstis Eiropā cenšas atrast risinājumu dažādā veidā. Mēs zinām, ka Vācijā valdība uh, dod savu ieguldījumu kontergana fonda ietveros un uzņems savu daļu atbildības, taču kā ir ar pārējiem cietušajiem Eiropā? Viņi vēl joprojām gaida. Viņi gaida, kad Vācijas valdība uzņemsies savu morālo atbildību. Sagaida piemērotas ikgadējas kompensāciju indeksāciju. Kādēļ mēs runājam par šo jautājumu šeit parlamentā? Manuprāt, tādēļ, lai mēs vērstos pie komisijas un teiktu, lūdzu, Andrukaitis kungs, palīdziet mums turpināt šo darbu, palīdziet mums panākt tādu vienošanos, kas palīdzēs ikvienam no šiem upuriem, lai viņi atlikušo mūžu varētu pavadīt vismaz tādām mērtībām, kādas līdz šim nav saņēmuši. Paldies! Thank you. Madame Besera Bastareče. Paldies, nākamā runātāja Besera Bestarečēs kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Šodien plenārsēdē mēs runājam par notikumiem, kas risinājās pirms 50 gadiem. Šodien upuri vēl aizvien cieši no sekām daudz iedzīvotāji uzdosies jau jautājumu, kas ir noticis pēc šo laiku. Atbilde ir, ka pusgadu, pusgadsimtu vēlāk Daudzi talidomīdu upuri pieprasa taisnīgumu un cienīgu dzīvi. Talidomīda traģēdija izmainīja medikamentu vēsturē Eiropā pieprasa, un tās eh, palīdzēja novērst vēlākas farmakoloģiskas katastrofas. Un tomēr nav pavirzījusies uz priekšu situācija ar kompensācijām talidomīdu upuriem. Daudzos gadījumos viņi nevar atļauties nepieciešamo aprūpu un medikamentus. Tāpat ir jāuzsver netaisnība, kas nodarīta pirms Spānijas upariem. 72. gadā tika izveidotā uh, asociācija, lai atzītu uh, kompensāciju nepieciešamību Spānijas gadījumā ne valsts, ne spā, eh, farmaceitiskā rūpniecība nav rūpējusies par eh, rupuriem. Tāpat jāatzīst tā cīņa, ko ir izcīnījusi abite Spānijas dalidumīdu upura asociācija. Un bez jebkādām šaubām ir pienācis laiks izveidot Eiropas Savienības protokolu saskaņā ar šo mutisko jautājumu, eh, kurā visi talidomīda upuri saņemtu vienlīdzīgu kompensāciju. Mēs nedrīkstam kavēties, tas ir mūsu pienākums, šeit ir taisnīguma jautājums. Paldies! Thank you, Mr. Ek. Frau. Eka kungs. Priekšsēdētāja kungs, godāto komisāru kungs. Kantergana skandāls ir visslavenākā farmācijas uh, grēks, kur pieļāvusi farmācijas nozara pēc tam, kad uh, ir veikuši, tiks izmantoti izmēģinājumi uz dzīvniekiem, tad mēs redzam, ka šāda darbība nav pieņemama. Tika pēc šiem izmēģinājumiem pieļauts medikaments kantergans, ļoti daudzās dalību valstīs to parakstīja mm, topošajām māmiņām, neņemot vērā zinātniskos faktus un sekas bija graujošas. Upuri, kas eh, cieta no šī skandāla, netika kompensēti itin nemaz. Šie cilvēki nevar apmaksāt savus medicīniskos uh, izdevumus, un Eiropas Savienībai, kas nav uzņēmusies savu morālo atbildību, ir jāveic uh, atlīdzības pasākumi. Visiem cietušajiem ir jāsaņem kompensācijas, augāks, pa, augstāks pensijas un piekļuve palīdzības pakalpojumiem. Šiem cilvēkiem ir tiesības uh, gūt, nu, nodzīvot nodrošināts vecumdienas. Par to mums jāparūpēs, un es uzskatu, ka Eiropas Savienība ar kopīgu farmācijas koncernu tirgu ir jārada arī kopīga sistēma, lai atbalstītu šādu medicīnisku kļūdu upurus. Kā NV komitejas loceklim man ir jo īpaši svarīgi, lai komisija un padome vienotos par striktākiem atbildības nosacījumiem farmācijas koncerniem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Cietušajiem ir nepieciešama arī sociālā iekļaušana, taču viņiem ir Galvenais ir saņemt taisnīgumu. Un mums Eiropas Savienībai ir jānodrošina šis taisnīgums. Andru Kaituškungs, bijušais Vācijas kanclers Vilijas Brānsreiz teica, ka politikai jābalstās uz ētiku. Un šeit vairs nav ko piebilst. Paldies. Norevoli Evans. Evans kungs, lūdzu. Thank you, President. Paldies. Evans kundze. Jau daudzus gadus cietušie cīnās par taisnību. Uh, Velsā, manā uh, vēlēšana apgabalā. Tas notiek tāpat, un mums Eiropas līmenī ir jārūpējas par to, lai ilgi gaidītā atlīdzība vai kompensācija beidzot uh, būtu tiešām jūtama. Vācijas Uh, valdībai arī bija noteikta loma visā šajā traģēdijā. Daudz no tiem, kas ir cietuši, nav spējuši saņemt kompensāciju, uh, lai varētu normāli dzīvot, cik tas viņiem ir iespējams. Mēs gribam, lai visi, kas izdzīvoja, saņemtu vienādu attieksmi un uh, saņemtu kompensācijas, ņemot vērā cilvēku vajadzības. Un ir nepieciešams Eiropas ietvars, lai varētu to panākt. Šis, šī traģēdija notika jau pirms 50 gadiem. Uh, Vairāk nekā desmit tūkstoši bērnu uh, piedzima ar dažādiem traucējumiem vai kroplībām šo zāļu dēļ, un ir ļoti daudz informācijas arī par to, uh, cik ļoti šiem cilvēkiem ir grūti ikdienā, un viņu vajadzības, uh, kļūstot vecākiem, pieaug, nāk klāt jaunas. Uh, par taisnīguma kampaņu iestājās eh, visas politiskās grupas šajā parlamentā. James. Džeimsa kundze, paldies. Vispirms es gribu. Uh, augsti novērtēt neatlaidību, ar kādu šī kampaņa notiek un joprojām par to tiek atgādināts, un cilvēki neatkāpjas no savām taisnīgajām prasībām. Diemžēl darbība no mūsu puses nav bijusi tik aktīva, kā varētu būt pirms 60 gadiem. Šīs zāles tika lietotas. Uh, un tika izmantotas dažādas novilcināšanas taktikas un uh, kompensācija atlikta uz vēlāku laiku. Par to ļoti daudziem ir jānokaunas, ņemot vērā to, cik tam bija negatīvi rezultāti. Un būtībā tas ir skandāls, tas nav savietojams ar cilvēku cieņu. Daudzi, kas izdzīvoja, ir ar ļoti lieliem veselības traucējumiem, bet viņi tomēr ir cilvēki un ir pelnījuši attieksmi pret sevi kā pret cilvēkiem. Viņiem nav viegli ikdienas dzīvē un nevajadzētu ignorēt uh, viņu situāciju. Un institūcija, kas ieceļ, iestājas par minimālo algu un cilvēku tiesībām, uh, Kāpēc ir tik grūti atrast, atlicināt naudu, ko piešķir cilvēkiem, kas cenšas pēc iespējas normālāk dzīvot, neraugoties uz savu invaliditāti? Es aicinu padomi un Eiropas parlamentu uh, un arī Vācijas valdību uh, apzināties, kādu nelāgu iespēju mēs atstājam novilcinot problēmas risinājumu. Paldies, Andru Kaitis. Andru Kaiša kungs, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, godējumi deputāti, paldies par iespēju uzstāties šodien jūs priekšā. Talidomīda katastrofa. Mums vienmēr atgādinās tās potenciālās traģiskās sekas, ko var izraisīt regulējuma nepietiekamība medicīniskā jomā. Telidomīda katastrofa lika Eiropai noteikt farmakoloģisku likumdošanu. Un šīs traģēdijas sākums meklējums vairāk nekā pirms pusgadsimta. Tomēr ir daudzi izdzīvojušie upuri, kuri cīnās ar sekām, kuriem ir nepieciešama morāla, fiziska un medicīniska palīdzība. Viņu fiziskais stāvoklis pasliktinās katru dienu. Vairāk Eiropas parlamenta deputāti ir rakstījuši man personiski un komisijai aicinot atbalstīt talidomīdu upurus. Esmu ticis ar apvienotās karalists Itālijas, Zviedrijas, Spānijas eh, talidomīdu upuriem. Ir jāatrod piemērot risinājums visiem izdzīvojušajiem, lai varētu nodrošināt viņu dzīves kvalitāti. Esmu spēris vairāku soļu šajā sakarā. Pagājušā gada septembrī es informēju piecu valstu valdības pār tikšanos ar izdzīvošo pārstāvjiem. Es vēlos pateikties tiem cilvēkiem, kuri uzņē, pieņēma manu uzaicinājumu. Tāpat oktobrī tikos ar Eiropas parlamenta deputātiem, lai runātu par šo tēmatu un par iespēju kā labāk apzināt izdzīvojušo situāciju Eiropā. Šis temats ir skatīts vairāk kārtīgi kopš man mandāta sākuma ar farmaceitu asociāciju. Tāpat esmu uzstājies parlamenta priekšā vairāk kārtīgi par uh, klīniskiem jautājumiem. Un es gribētu redzēt farmaceitisko nozari, lai tā uzņemtos lielāku atbildību šajā jautājumā. Veselības pakalpojumu organizācija un sniegšana ir dalībvalsts kompetence. Kā mēs visi zinām, kompensācijas schēmas pār ieva, ievainojumiem un miesas bojāmiem šobrīd nav Eiropas Savienības kompetencē. Eiropas Savienība nespēja noteikti ietver kompensācijām Eiropas Savienības līmenī. Tā var meklēt politiskus risinājumus starp dalību valstī ar to sadarbību. Es aicinu jūs, kā Eiropas parlamenta deputātus, vērsties pie savu valstu valdībām, lai risinātu talidomīda izdzīvojušo īpašās un specifiskās vajadzības. Un vēlreiz gribu norādīt uz to, ka farmaceitiskās industrijas atbildība ir sniegt atbalstu upuriem ne tikai talidomīda gadījumā, bet medicīnas kļūdu gadījumā vispārīgi. Much, Paldies, komisāri! Un tālāk tautas partijas vārdā runātājs Mikolāšečs. Paldies, priekšsēdā. Dargie kolēģi, ir pagājuši jau 60 gadu kopš šis medikaments talidomīts ar kantergan nosaukumu tika pārdots. Šo medikamentu tirgoja ne tikai Vācijā, bet vēl 52 pasaules valstīs. Bija ļoti daudz blakus efektu. Mēs zinām, ka sekas uz embrijiem bija ārkārtīgi lielas. bērniem neattīstījās ekstremitātes, parādījās dažādas anomālijas, arī iekšējie orgāni, sirds, smadzenes ietekmēja šis medikaments. Un šo medikamentu parakstīja, lai cīnītos ar uh, grūtnieču ikrīta nelabumu vai arī, lai cīnītos ar gripu un galvas sāpēm. Man ir žēl, ka mēs vēl joprojām nesam atraduši veidu, kā kompensēt šiem cietušajiem. Tas attiec ne tikai uz cietušajiem Vācijā, bet tie ir tūkstošiem cietušie visā pasaulē. Ļoti daudz bērni piedzima miruši vai uh, vienkārši tika pazaudēti pamatojoties šiem medikamentu lietošanu. Paldies, un tagad no Sociāldemokrātu grupas Kabizona Rojušs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Talidomīda krīzi izraisīja farmakovigilances trūkums Eiropā. Upurs skaits ir 500 Spānijā, pa simtam apvienotajā karalistē, Zviedrijā un vēl citur un visiem viņiem ir sajūta, ka par viņiem ir aizmirsts. Mums visiem kopā ir jādomā par to, kā mēs varam nodrošināt viņiem atbalstu, kā arī domāt par eh, katras valsts ētisko atbalstu. Tāpēc uzrunāju komisiju, lai tā koordinētu atbalsta sniegšanas darbu šiem upuriem. Spānijā 2010. gadā tika pieņems dekrēts par upur statusa atzīšanu un nekvērts iespējas sniegt atbalstu, bet ir pierādījies, ka šie pasākumi nebija pietiekami. Es aicinu komisiju dot impulsu koordinējošām darbībām starp dalībvalstīm un lai Eiropa un dalībvalstis kopā sniegtu taisnīgu un adekvātu atbildi šo upuru sakarā. Paldies un tālāk zaļo grupas vārdā deputāte Rivāzī. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri Jūs sacījāt, kā ir runa par dalībvalstu atbildību kompensāciju sakarā, bet jūs nerunājāt par konkrētu direktīvu, kolēģi arī neesam pārsteigta, un tā ir Eiropas direktīva par defektīviem produktiem pieņemta 85. gadā. Šī direktīva ir pilnībā jāpārskata. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā ir termiņi, kuri vairs neatbilst realitātei jo eh, upuris var rīkoties tikai trīs gadu periodā pēc eh, kaitējuma nodarīšanas un desmit gadus eh, vēl pēc medikamentu laišanas apritē. Šie desmit gadi ir pārāk iztermiņš. Spānijā telidomīda skandāls ir dramatisks. Ir simtiem uh, cietušo, kur ir vērsušies visaugstākajā uh, jurisdikcijā. Un šī visaugstākā jurisdikcija saskaņā ar direktīvu uzskatīja, ka ir iestājies noilgums un eh, kompensācijas no eh, Grunentāla farmaceitiskās firmas nevarēja tikt piedzītas. Tā nav problēma ar direktīvu, kas ir pieņemta 85. gadā. Otrkārt, šajā 85. gada direktīvā upuriem jāpierāda saikne, cēloniskā saikne starp viņu sli, e, slimību un medikamentu e, lietošanu. E, vācieši ir panākuši pierādījuma apvēršanu. Mums ir jārīkojas tāpat. Treškārts par blaknēm runājot, to sakarā nav nekādas kompensācijas. Lūk, e, komisāra kungs, ir jāizdara spiediens uz laboratorijām, lai cietušie saņemtu e, kompensācijas. Paldies! Un tālāk Eiropas Nācija brīvības grupas vārdā deputāte Bidzoto. Paldies, eh, priekšsādātāja. 50. gados šis medikaments talidomīts tika parakstīts eh, sievietēm stāvoklī kā medi medikaments pret rīta nelabumu Spānijā un citās valstīs. Tas izraisīja bērnu dzimšanu ar malformācijām un šodien vēl ir daudzi, kuri uz savas sādas ir piedzīvojuši šī medikamenta sekas. Vainīgā ir vācu farmaceitiskā rūpniecībā, kas neuzņēmās eh, atbildību par sekām, tāpat arī eh, Vācija, kas eh, mēģināja slēpt sekas, kas mēģināja nomaskēt šo patiesību, bet kas maskē patiesību ir līdzzinātājs, un Vācija ir līdzzinātāja šajā stāvībā Artemīda skandālā. Un šeit, parlamentā, mēs runājam visbeidzot par šo problēmu, bet ir tiesa, kā arī šodien un tribīnēs klātesošo cietušo, eh, klātesot cietušo pārstāvjiem. Mēs vēlamies pieprasīt pienācīgas kompensācijas, lai tiktu panākts taisnīgums visām šīm mātēm, kuras jutās vainīgas eh, par to, ka tās um, saņēma šo nolādēto medikamentu. Paldies! Nākošais runātājs daudz. Šo, paldies priekšsēdētāji. Šovakar es gribu pieminēt visus talidomīdu traģēdijas cietušos un upurus. Šī traģēdija aptumšo viņu ikdienas dzīvi. Gadu gaitā šīs, šī medikamenta sekas vēl aizvien met ēnu pār izdzīvojušo cilvēku dzīvēm. Apvienotajā karalistē pēc lobēšanas mūsu valdība ir veikusi pasākumus, lai mazinātu šī skandāla sekas. Tomēr apvienotā karaliste nebija vienīgais svainojamies partneris. Vācijai ir jāuzņemas morālā atbildība attiecībā pret eh, talidomīda cietušajiem, eh, kuri atrodas gan Spānijā, gan apvienotajā karalistē, gan Itālijā, gan Zviedrijā aplēstās izmaksas 18,25 miljonu eiro nav lielas e, kompensācijas notikuma e, turīgas firmas e, kompensācijās cietušajiem. Paldies. Nākošais runātājs Svērhējens bija nav klāts. Nākošais runātājs deputāts Kapūto. Paldies, priekšsēdētāji. Telidomīdas traģēdija ir skārusi vairākas dalībvalstis, un ļoti daudz cietušie vēl aizvien gaida kompensācijas pusgadsimtu vēlāk. Uzņēmums ir izteicis ir uh, atvainošanos, bet nav piedāvājis atbalstu upuriem, paredzot ietver protokolu, kas dotu iespēju visiem Eiropas upuriem, talidomīda upuriem, saņemt kompensācijas neatkarīgi no savas izcelsmes dalībvalsts. Komisijai būtu jāvēršas piedalībvalstīm, lai tās meklētu risinājumu un piedāvātu pienācīgas kompensācijas izmaksas talidomīdu upuriem un sniegt konkrētu ekonomisku palīdzību. Paldies! Sorry, I... Magines skundze, cik man ir laika runāt? Jautā runātāja. Paldies! Ir būtiski, ka mums vispār notiek šīs debates, un es pilnībā atbalstu to, kas tika sacīts, un visi kas mani atbalstīja un kas darbojās šī jautājuma lobēšanā, darīja to ar ļoti lielu cieņu un pārliecību, un mums ir jāspēj novērtēt viņu darbs, un uh, upuri ir izrādījuši ļoti lielu pacietību, gaidot, kad viņu uh, interesi tiks ņemtas vērā, un Eh, es skatījos nesen britu filmu par eh, vecmātēm, un tur rādīja epizodi, kur tieši stāsta par šādu bērnu dzimšanu. Uh, Mēs zinām, ka atbildīga ir gan Vācijas valdība, gan īrijas uh, valdība, un viņu rokās ir arī lemt par palīdzību. Mums ir tagad komisārs, kas saprot problēmu, un arī parlaments, kas ir aktīvi iestājies. Mums ir morāls pienākums šo naudu savākt. Tas nav daudz, jo uh, uh, upuri ir pelnījuši. Uh, uh, palīdzību kaut vai par to, kādu pacietību viņi ir izrādījuši un cik cieņpilni ir gaidījuši savu palīdzību. Paldies! Tagad lūdzu deputātu Džentīle. Paldies, priekšādātāji! talidomīda upuru gadījums ir ne tikai uh, sloks sirdsapziņai tiem, kas pieņēma politiska lēmuma, politiska līmeņa lēmumus. 400 cilvēku uh, kam ir vajadzīga īpaša palīdzība, arī sociālā palīdzība, lai viņi varētu tikt galā ar ikdienas dzīvi. Uh, Tas šeit es nevēlo, nerunāju par. Es nerunāju par sociālo aizsardzību. Parlamentam ir jāapzinās, kāda tam ir atbildība un ir jāspēj pieņemt lēmumu, jo runa ir par konkrētām darbībām. <clears throat> Pēterles kungs, paldies! Mēs runājam par traģēdiju, ir notikusi liela netaisnība, un no tās izriet morāli pienākumi. Cietušo cilvēku cieņas labā mums ir jāspēj panākt beidzot aktīvu rīcību, konkrētu jūtamu palīdzību, lai šie cilvēki, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo, spētu normāli dzīvot ikdienas dzīvi. Katram, kas ir cietis šo zāļu lietošanas dēļ, ir jāsaņem atbilstoša kompensācija. Komisārs izrādīja sapratni, bet es gaidu konkrētus pasākumus. Um, talidomīda upuriem ir jāsaņem atlīdzība neatkarīgi no tā, kurā valstī viņi dzīvo. Mēs esam daudz ko mācījušies no šīs traģēdijas, bet, diemžēl, visi, kas cieta, nav vēl saņēmuši taisnīgas kompensācijas. Un vēl gribu piebilst, ka jābūt konsekventam. Es zinu, kā tas notika agrāk. Mēs runājām vairāk par veselību un zinātni, un pēkšņi uz to bija jāraugās tā kā citā gaismā, arī ar citām zālēm var notikt līdzīgi, kas šodien tiek uzskatītas kā zinātniski pārbaudītas vai tiek uzskatītas par modernām. Paldies, Cofolī, kungs! Paldies, priekšsēdētāji Eiropā! Dramatiskās sekas pēc 50 gadiem, kad tika nozīmēti talidomīda medikamenti grūtniecības laikā, ir radījuši nopietnas problēmas tik daudziem cilvēkiem, kuriem nācās dzīvot tādos veselības aprūpas apstākļos, kur šāda aprūpa bija konstanti nepieciešama. Ir nepieciešams aktualizēt palīdzības ietvaru. Ir jāparedz kompensācijas tiem cilvēkiem, kas ir izdzīvojuši pēc talidomīda eh, sekām. Eh, ir jāatrisina kompensāciju sadalījums starp Eiropas Savienību dalībvalstīm, bet eh, komisijai ir jāuzstāj uz to, lai visi talidomīda upuri saņemtu vienlīdzīgu attieksmi nedrīkst pieļaut atšķirības ne tikai starp dalībvalstīm, bet arī vienas dalībvalsts iekšienē atkarībā no dzimšanas gada. Tika runāts par farmaceitisko drošību, par farmakovigilanci. Nedrīkst pieļaut šādas traģēdijas atkārtošanos, un mēs nedrīkstam atstāt šos upurus viens. Paldies, nākošais runātājs. E, Šoidrovā. Dārgie kolēģi, komisāri, paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Es domāju, ka jāparaugās pagātnē un jāgarantē tas, ka kļūdas e, neatkārtosies. Ir jānodrošina kompensācijas upuriem, pat ja tas nevar tiem atgriezt veselību. Veselības aprūpes jautājumi nedrīkst tikt pakļauti tirgus, eh, brīvajam tirgum, jo šeit ir runa par cilvēku dzīvību. Čehijas republikas ministrs mūs informēja, ka Čehijā nav teledomīta gadījumi, kas būtu izraisījuši eh, ietekmi vai veselības apdraudējumu. Varbūt tas bija tāpēc, ka tā laika Čehoslovākijā netika izmantoti kantergāna medikamenti tāpēc nebija upuru. Tomēr vēl jau vairāk es atbalstu spāņu, angļu uh, un citu valstu pārstāvis, kuri uzstājas par kompensāciju uh, izmaksu upuriem. Jāpaturprātā, ka veselība ir prioritāte un nevis farmaceitisko uzņēmumu peļņas avots. Esmu gandrīt, ka Čehijas republikā šajā izpratnē ir laba prakse. E, e, preventīvais darbs jaunu medikamentu komercializācijas laikā ir ļoti stingrs. Paldies, nākošais runātājs Stīlere. Paldies, priekšsēdētāji. Talidomīda. Upuru gadījumā ir jāapzinās, ka situācija kļūst sarežģītāka ar vecumu, ar daudzveidību, ir šiem cietušajiem jāsaskaras ar eh, izvēlēm eh, un jautājumiem, eh, kuru risināšana ir pašsaprotam mums, bet ārkārtīgi apgrūtināti viņiem, vai tas attiektos uz vannas istabas izmantošanu vai uz perso, personisko aprūpi vai citiem jautājumiem. Šodien Mēs aicinām Vācijas valdību nodrošināt atbalstu atlikušajiem eh, talidomīda upuriem. Mēs visi turpināsim cīnīties par šī jautājuma virzību, tas nedrīkst atstāts, tikt atstāts koridoros un birojos, bet tam ir, tam, tam ir jātiek paceltam darba kārtība augstu šajā parlamentā. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūti deputāti Gardīnī. Paldies, prieks! Iesākumā gribētu atgriezties pie Telidomīdu upuru asociācijas ehm, teiktā, ka pateicoties mūsu darbam ir izveidot farmakovigilence, ka ir izveidoti testi pirms medikamentu laišanas tirgū. Pagājušajā gadā mēs atzīmējam 50 gadus kopš tika pie, pieņemts pirmais likums par farmakoloģisku uzraudzību Eiropā. Mums ir jāizdara secinājumi par šo traģēdiju, kas notika pirms vairāk nekā pusgadsimta. Uh, un mēs nedrīkstam pieļaut, ka tiek turpināts klusu, klus, turpināt klusēšana upuru sakarā. Pēc klusuma gadiem ir pienācis brīdis rīkoties. Es norādu, ka mēs neesam atbildīgi par upuriem, bet esam atbildīgi upuru priekšā, un atvainošanās viņu priekšā nav pietiekama. Mēs nevaram kompensēt viņu ciešanas, bet mums ir jāparedz kaut tāda kompensācija, kas dod iespēju viņiem atvieglot viņu fizisko stāvokli, kurš ar gadiem tikai pasliktinās. Komisārkungs, es aicinu jūs rast vienošanos starp šiem up, eh, cietušajiem un Vācijas uzņēmumu, lai šie eh, cietušie saņemtu eh, cieņas pilnu izturēšanos. Paldies! Nākošais runātājs ir Stāras Fereguts. Paldies, priekšsādātāji! Ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi kopš Taledomīda holokausta, 50 kauna gadi. E, talidomīts tika tirgots tāpat kā cukurgraudi un izraisīja tūkstošiem traģēdijas. Spānijā Franko laikā šīs tra traģēdijas tika slēptas. Farmaceitiskās firmas, konkrēti Vācijas, e, farmaceitiskā attiecīgā firma mēģināja noklusēt šos gadījumus, un mēs lūdzam komisijas atbalstu un palīdzību, lai eh, varētu pieprasīt atbildību no farmaceitiskās firmas, kas šo preparātu radīja un komercializēja, no Vācijas valdības, no to dalībvalstu valdībām, kas pieļāva to, tā importēšanu. Spānija ir viena no valstīm, kur uh, upuri nav saņēmuši vēl nekādu kompensāciju. Šodien Eiropas parlamentā varam darīt daudz, jo mums ir iespēja aizstāvēt visu vienlīdzību. Un mēs varam teikt, ka Eiropa neaizmirst savus nevainīgos. Ļoti daudzi cilvēki cieš no šīs netaisnības, daudzi no viņiem vairs nav mūsu vidū un tāpēc lūdzu komisiju ieņemt nostāju, lai tā nepaliek tikai diskusija un lai mēs pāriem pie konkrētiem darbiem. Paldies! Grazie. Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Pospišila kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es rūpīgi uzklausīju diskusiju un vēlos pateikties tiem kolēģiem, kuri šo tematu iznesa plenārsēdē. Mēs saskaramies ar situāciju, kur 900 upuri nav saņēmuši nekādas eh, kompensācijas, kur uzņēmumi tiem uzgriež muguru. Eh, Komisāri, ir ticies ar šīs traģēdijas cietušajiem. Tāpat arī viņš norādīja, ka kompensācija izmaksa nav Eiropas Savienības kompetence. Tas varbūt ir tiesa, bet mēs pārstāvam šeit e, Eiropas pilsoņus, kuri mūs ir ievēlējuši brīvās vēlēšanās, un mums ir arī jābūt iespējai izdarīt e, konkrētu spiedienu uz Eiropas valdībām, lai tās spērtu konkrētus soļus, lai tiktu izdarīts spiediens uz valdībām, uz farmaceitiskiem uzņēmumiem, lai upuri tik saņemtu kompensācijas tādā apjomā, lai tās tie varētu dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi. Nākošais runātājs Sagilera Garcija. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlos pievienoties tiem, kuri iestājās par talidomīdu upuriem Spānijā, kas ir dubultā veidā upuri, jo tie nav saņēmuši nekāda veida kompensācijas. Asociācija Ābitē nodarbojas ar viņu tiesību aizsardzību. Un šodien uzklausot eh, tautas partijas deputātu sacīto, ka nav saņemts atbalsts Spānijas sociālistu valdība. Eh, gan ir darījusi kaut ko šajā sakarā, bet Spānijas tautas partijas valdība nav darījusi pilnīgi neko. 50 gadu garumā ir diskriminēti, tad domīdu pur Eiropā ir jāmeklē Eiropas uh, Eh, atbilde, lai upuri netiktu diskriminēti dubultā veidā. Komisārs, izturieties ar iejūtību attiecībā pret šo upuru uh, drāmu. Un tāpēc, ka viņi ir dzimuši Spānijā, šie upuri viņi nedrīkst tikt dubultā, eh, dubultā veidā diskriminēti. Paldies. Nākošais runātājs Marijas priekšsēdētājs. Šis talidomīda jautājums Ehm, ar to mēs esam ilgi strādājuši lūgumraksta komitejā. Mēs esam uzklausījuši cietušos, saņēmuši pieteikumus un uzskatām, ka šī es jautājums ir jāvirza un jāskata Eiropas parlamenta plenārsēdē, kā mēs to darām tagad. Šis ir jautājums, kas nodarbina galvenokārt Spāniju, jo Franko laikā režīms slēpa eh, situāciju un nesniedz atbalstu, bet tas arī citās valstīs, Vācijā, Beļģijā šīs problēmas ir zināmas ir pilnīgi noteikti jāparedz kompensācijas upuriem. Šīm kompensācijām ir jātiek izmaksātām no Vācijas valsts un farmaceitiskās rūpniecības puses, kur ir, ir ar visu atbildību, jo netikta testēts šis medikaments, kurš izraisīja šāda veida blaknes. Tāpat atbildīgas ir citas valdības kuras atļāva šī medikamenta komercializēšanu. Šis ir aktuāls jautājums un komisāri būs jāmeklē atbilde un būs jāpieliek pūliņi no komisijas puses, pat ja jūs teicāt, ka komisija nav kompetenta šajā jomā. Tagad lūdzu komisārs Andriu Kaitis. Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, es pilnībā piekrītu katram no jums, bet eh, sadarbosimies, darīsim kopā. Es ļoti smalki iepazinos ar šo lietu. Es tikos arī ar valdības, valdību pārstāvjiem, ar farmācijas pārstāvjiem Un mēs runājām par to, ko, kas tik ilgā laikā vispār ir ticis paveikts. Nav tā, ka jautājums pilnīgi tika ignorēts, bet tā kā cilvēki noveco, tad viņu vajadzības pieaug vai tās mainās. Un mums jāraugās uz to, kādas vajadzības ir šodien. Es gribu idejas no jums, kā atrisināt šo jautājumu juridisko situāciju arī izanalizēt. Tas nav tik vienkārši. Ir viegli pateikt, komisāri, dariet kaut ko. Es esmu gatavs rīkoties šodien, rīt un parīt, bet, bet ir grūti izvērtēt visu kopumā. Un es kā cilvēks ar medicīnisko izglītību Es daru, ko varu. Kāds jautāja, kāpēc šeit padomas pārstāvja nav, bet jums arī ir ietekme. Izdariet spiedienu uz valdībām. Varbūt ir iespējams šo jautājumu tiešām pacelt padomas līmenī un savus pilnvaru ietvaros es rīkojos, bet ir vajadzīgs kopīgs darbības vai rīcības plāns, kurā iesaistītos visi atbildīgo. Pirms divām nedēļām es tikos ar farmācijas uzņēmumu pārstāvjiem, un te ir jāpanāk uzticēšanās. Mums ir morāla atbildība, mums ir nepieciešams, lai farmācijas industrija uzticētos tam, ko mēs sakām. Man ir jāprezentē viedokļi no Eiropas parlamenta, un, protams, ir iespēja izstrādāt jaunus noteikumus, bet mums ir vajadzīgi instrumenti, ar kuriem to paveikt. Nepietiek ar paziņojumu sniegšanu, ir vajadzīgi rezultāti un es turpināšu sekot situācijas attīstībai un centīšos darīt visu iespējamo re, risinājumu atrašanā. Protams, par to varat nešaubīties. Bet runa nav tikai par Vācijas valdības atbildību. Spānijas valdība manuprāt, arī nav darījusi pietiekami, bet mums ir kopā jāsēž pie sarunu galda Itālija, Spānija, apvienotā karaliste, Zviedrija, Vācija un, protams, farmācijas industrija. Mums par to ir jātiek skaidrībā kopā, kādi praktiski risinājumi var būt. Es darīšu visu iespējamo, bet lūdzu, Nenolaidiet rokas arī jūs, esiet aktīvi, runājiet ar atbildīgajiem savās valstīs, savos parlamentos, uzaiciniet parlamentārās komitejas pie sevis. Šeit nav par ko kaunēties, jautājums ir ļoti, ļoti nopietns. Paldies! You, your... Paldies. Beidzam šīs diskusijas. Un tagad padoms.